A seguito delle dimissioni. Tālāk, pēc tam, kad ir atkāpies uh, Mārtiņš Šulcs, tad parlaments uh, arī pieņem zināšanai, ka uh, Šulcs uh, parlamentu vieta paliek vakāns, sākot ar 17. gada 11. februāri. Esmu arī sāņēmis no ETP un es.